Okay, welcome to. I particularly. Šajā komitejas sēdē īpaši sveicu visu Nacionālo parlamentu pārstāvis šajā viedokļu apmaiņā par 2012. gada Eiropas semestra ciklu pašiniciatīvas ziņojuma ietvaros Eiropas semestris ekonomiskās politikas koordinācijai 2012. gada prioritāšu ieviešana. Šīs debats ir daļa no e, ierindas ekon e, komitejas sanāksmes, vēlos tos paskaidrot, bet Tā ir daļa no pūliņiem, lai mēs varētu stiprināt sadarbību starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem Eiropas semestri ietvaros. Un ir eh, būtisks brīdis runāt par Eiropas semestra regulātiem, jo valstu specifiskos ieteikumus, ko padomu pieņēma pirms vasaras pārtraukuma, tagad būs jāiestrādā uh, budžeta projektu likumos, kur tiek apspriesta nacionālajos parlamentos. Bez tam pašreizējā konjunktūrā ar valstu parādu krīzi, ņemot vērā arī e, ekonomisko situāciju Eiropā, katra nacionālajā parlamenta pieņemtie lēmumi Eiropā var ietekmēt citas dalību valstis. Pašiniciatīvas ziņojums par 2012. gada Eiropas semestra ciklu tiek apspriests Eiropas parlamentā un referents ir Žans Pols Gozēs. Šo debašu mērķis ir apspriest šo ziņojumu pirms taks formāli tiek pieņemts oktobrī, lai varētu ziņot komisijai par 2012. gada Eiropas semestra e, ciklu pirms tiek noteiktas ekonomiskās un budžeta prioritātes nākamajam gadam. Un šodien mēs strādājam 22 valodu režīmā. Mēs eh, nacionālajiem parlamentiem izmantosim runas kartes, lai atvieglotu debates. Ja nacionālo parlamentu deputāti vēlas izteikties, aizpildiet savu runas karti un iesniedziet to zālziņiem. Un Eiropas parlamenta deputāti savukārt var izmantot ierasto rokas pacelšanas procedūru, lai es varu jūs atpazīt. Un tagad es došu vārdu Žanul Polam Gozēsam, kurš prezentēs savu ziņojumu, un viņš uzstāsies aptuveni desmit minūtes. Žanpol, lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums attiecas uz Eiropas semestri Gribu atgādināt, ka Eiropas semestrā e, ieviešana ir saistām ar konstatējumu, ka Eirozonas valstis pārdzīvo situāciju, kurā ekonomiskā un politiskā koordinācija ir nepietiekama, un tas uh, lika. Un lielā mērā padziļināja krīzi, tai skaitā valsts parādu krīzi, izpaudās uh, lipīguma efekts starp dalību valstīm. Un sistēma ir iecerēta mums tāda, lai Eiropas līmenī varētu veidot diskusiju starp dalību valstīm par to, kā viņu ekonomiskās un finanšu politikas var palīdzēt tām pašām, kā arī attiecībās ar citām dalībvalstīm, lai varētu mēģināt situāciju uzlabot. Šis um, Eiropas semestris uh, ilgst uh, sešus mēnešus, bet dažkārt mēs Eiropā izmantojam vārdus, kas neko daudz nenozīmē ierindas um, pilsonim. Eiropas semestris nozīmē budžeta sagatavošanas gada pirmo daļu, ar viedokļu apmaiņām starp Eiropas finanšu un ekonomikas ministriem, lai skatītu nosacījumus, kuros tiek gatavoti nacionālo budžetu projekti. Un vēlos atkārtot, ka ir jāmēģina noteikt tos elementus, kuri tajā vai citā budžetā varētu radīt negatīvu ietekmi uz situāciju kaimiņu valstīs, tātad eh, izplatīšanās efektu. Eiropas semestris norit diskutējot starp dalībvalstīm, komisiju un Eiropas parlaments iesaistās sagatavošanas etapā, sniedzot savu atzinumu par ieteikumu elementiem, kas varētu tikt pieņemti Eiropas līmenī un precizējot to, ka Eiropas parlamenta loma nav e, iedzināties ikvienas dalībvalsts konkrētajā situācijā, bet rīkoties tā, lai piemērotā metodika varētu darboties efektīvi un lai runājot par komisijas ieteikumiem, ko apstiprinātu padome, ir runa šeit par ieteikumiem, kas būtu pietiekami skaidri un precīzi, lai tie darbotos efektīvi. Šeit nav runa par to, ka tiktu atkārtoti vispārīgi rakstur ieteikumi, ka ir vajadzīgs struktūrālas reformas, ir vajadzīgs tas vai cits, bet es domāju, ka, lai darbotos šis Eiropas semestris efektīvi, ir jāiekļauj tādi ieteikumi, kas ir koncentrēti uz situācija ikvienā no valstīm, kurai varētu reaģēt un tādā veidā, vislabākā veidā koordinēt ekonomisko eh, politiku. Otrā gada daļa ir nacionālais semestris. Eh, valsts turpina, kā tā ir ieradusi strādāt, veidojot savus finanšu dokumentus, budžeta gatavošanā, ņemot vērā ieteikumus kas ir pieņemta Eiropas līmenī. Protams, šeit uh, rodas jautājums par uh, attiecīgajām pilnvarām un to, kas notiek Eiropas līmenī un valsts līmenī ar tām prerogatīvām, kas piekrīt nacionālajiem parlamentiem konkrēti e, balsojumā par budžetu. Un ziņojums, pie kura es strādāju, un kurš tiek sagatavots, jo ir projekts, kas ir iesniegts, pēc tam tas tika vēl bagātināts pateicoties kolēģu eh, piezīmēm un piebildēm, un arī vēl vakar un aizvakar mēs strādājām pie šī teksta, ņemot vērā iesniegtos grozījumus, lai mēģinātu panākt to, ka Eiropas parlamenta nostāja par Eiropas semestri būtu vienlaicīgi realistiska, pragmatiska un parādītu parlamenta rūpes par to, lai varētu e, tas savā līmenī iesaistīties šajā uh, procesā. Tad, kad es saku savā līmenī, tas nozīmē demokrātiskas kontrolas līmenī, kas notikt Eiropas līmenī. Es domāju, šeit vajadzētu atsacīties no visām neskaidrībām, divdomībām, pārpratumiem. Eiropas parlaments nav iecerējis uh, sevi nostatīt kā tiesnes ieteikumiem attiecībās dalību valstīm, ne arī Eh, uzurpēt nacionālo parlamentu lomas un atņemt to pre prerogatīvas. Vienkārši mēs vēlamies, lai Eiropas eh, eh, līmenī pieņemtajiem lēmumiem būtu demokrātiska kontrole, ko pilnā mērā īstenot Eiropas parlaments. No manas puses ziņojuma projekts, kas ir iesniegts. Un grozījumi, ko ir iesnieguši kolēģi, šeit es paturēju komisijas iecerēto pieeju attiecībā uz struktūrālajām reformām un mēģinot veidot ilgtermiņa budžeta dzīvotspēju. Protams, pateicies jautājums ir tas, vai dalībvalstis ir gatavs pieņemties, uzņemties pietiekams saistības, lai īstenotu tos elementus ekonomikā, kas uzlabotu to finanšu stabilitāti un situāciju. Ir nozīmīgi dalībvalstīm pie, īstenot un piemērot izziņotos pasākumus, un arī nozīmīgi Eiropas līmenī sakot šo pasākumu īstenošanai un tos izvērtēt, ņemot vērā nosprostos mērķus. Mēs domājam, ka varbūt nevienmēr ir vislabāk un efektīvāk piedāvāt eh, nepārtraukti jaunus pasākumus un iepriekš izlemtos pasākumus efektīvi neīstenojot un neizvērtējot to efektivitāti attiecībā uz, kā es jau es sacīju iepriekš, uz nosprostajiem mērķiem. Lūk, ļoti īsi, mūsuprāt, tāds ir iecerēts paredzēts eh, šis ziņojums par Eiropas semestri un dalību valstu prerogatīvām, kā atrast vislabāko efektivitāti finanšu un ekonomiskajām darbībām dalību valstīs, lai varētu panākt šo finanšu stabilitāti, kas ir nepieciešama vienlaicīgi Eiropas Savienības ticamībai un lai varētu veidot jaunas darba vietas mūsu līdzpilsoņiem. Paldies! Thank you very much. Paldies! Un tagad es izklāstīšu, kā notiks debates. E, alternatīvi došu vārdu vispirms diviem, Eiropas, diviem Nacionālo parlamenta deputātiem un pēc tam vienam Eiropas parlamenta deputātiem, jo ir ļoti daudz pietiekušies debatēs. Un piešķirtais laiks ir trīs minūtes. Lūdzu, mēģiniet to ievērot. Uh, Un ja vairāk nekā viens deputāts no vienas valsts vēlas izteikties, tad varbūt jūs varat savā starpā uzstāšanos koordinēt. Attiec. Tas attiec uz nacionālajiem parlamentiem. Pēc tam varēs uzklausīt otro runātāju kārtu, bet pirms mēs šo otro kārtu uzsākam, tad mums ir jāuzklaus tomēr pa vienam no katras valsts. Un pēc tam beigās referents sniegs īsus secinājumus. Pirmie divi no nacionālajiem parlamentiem pietiekošies runātāji ir Kājans Kreins, kurš ir Finanšu komitejas eh, vicepriekšsādātājs. Viņš ir no Austrijas, aizmirst nosaukt valsts, saka priekšsēdētāji, un pēc tam Zviedrijas pārstāvis Karls Hamiltons. Vispirms vārds Vārds Kreiner kungam. Trīs minūtes jūs rīcībā. Thank you, Madam Chair. Um... Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies uh, referentam par viņu teiktiem ienputvārdiem. Šajās debatēs, uh, ja ļausiet, runāšu vācu valodā, jo man tā ir vieglāk. Pirmais jautājums par Eiropas semestri un nacionālo semestri. Uh, Protams, ka nacionālajie parlamenti strādā visu gadu un uh, budžeta politiku un uh, reformas neskat tikai vienā pusgadā, un pie mums Austrijā, piemēram, būtiski lēmumi tiek pieņemti arī pavasarī, jo mums ir arī darīšana ar vidēju termiņu budžeta politiku, un tādējādi mēs eh, esam jau likumī, likumā noteikuši budžeta politiku turpmākiem četriem gadiem. Līdz ar to Uh, Eiropas semestris ir tāds kā monitoringa instruments, uh, ar kuru ne tik ļoti īstermiņā, bet vidējā un ilgākā termiņā var vērtēt attīstību un salīdzināt, kā atsevišķās dalību valstis uh, salīdzinoši attīstās. Uh, Un reforma procesi arī, protams, nenotiek vienas dienas laikā, un arī viena gada laikā nav tik viegli izmērām rezultāti, bet tie ir vairāk vidēja un ilgtermiņa procesi, kas ir jāizvērtē. Un šeit nevajadzētu tāpēc tādas pārāk liels cerības likt uh, uz to, ka pēc pusgada uh, jau šīs, šos ieteikumus varētu pilnībā īstenot, jo tas jau droši vien nav arī mērķis. Uh, Būtiskākais ir pievērsties mērķiem un nevis ceļiem vai metodēm. Um, Man liekas, ka līdz šim tā ir bijis, ka vairāk ir runāts par metodiem un, metodiem un ceļiem, kā ieviest to visu. Un, uh, manuprāt, joprojām ir jāļauj nacionālā līmenī noteikt šos veidus. Uh, Eiropas līmenī var vienoties par mērķiem, uh, bet nacionālajā līmenī ir jāizlemj, kā to darīt, un tas būtu jāatstāja nacionālajiem līmenim. Man līdz šim ir iespējas, ka te ir līdzsvars starp uh, ekonomiku un finansēm no vienas puses, un no otras puses par darbu un sociālajiem jautājumiem. Uh, un ka tagad ir uh, doma to nedaudz mainīt, gan padomas, gan parlamenta līmenī. Manuprāt, tas būtu slikti. Manuprāt, ir labi, ka ir tāds līdzsvars starp abām šīm jomām, Uh, un tagad pēdējais punkts, kas, manuprāt, ir pats svarīgākais. Man ir iespējas, ka, ja mēs 2020. Uh, gada mērķus raugāmies, tad te ir kādi 40-50 ļoti svarīgi mērķi, kurus atsevišķās valstis cenšas sasniegt. Bet uh, daži ir uh, tādi, uh, kas izdalās, piemēram, 3% mērķis un uh, Tas ir deficīta mērķis un 60% parādu mērķis no IKP. Manuprāt, šie eh, mērķi ir ļoti svarīgi, un tāpēc, manuprāt, ir arī ļoti svarīgi, ļoti pareizi, ka šiem mērķiem ir ierādīta īpaša vieta. Bet, manuprāt, šeit eh, trūkst nodarbinātības un bezdarba kvotas eh, arī īpaši uz jauniešiem, un tie ir arī ļoti svarīgi mērķi, kas ļoti daudz izsaka par sabiedrības funkcionēšanu. Ja mums ir procedūras pret pārmērīgu deficītu, tad vajadzētu arī padomāt par procedūrām, ko varētu ieviest, ja ir pārmērīgs bezdarbs, jo īpaši jauniešu bezdarbs. Es uzskatu, ka mums šeit eh, ne tikai uh, politiskās diskusijas, bet arī šīs procedūras vairāk vērst uz uh, darba un uh, bezdarba jautājumiem, jo tie ir tikpat svarīgi kā deficīta jautājumi. Paldies! Thank you very much. Uh... Lielas paldies. Un tagad Hamiltona kungs trīs minūtes. Mikrofonu. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Vai tas tagad ir ieslēgts? Labi. Es esmu no Zviedrijas. Zviedrija nav Eirozonā. Uh, Daži no mums gribas, grib, lai kādreiz e- Zviedrija iestātos eiro, bet citi negrib. Bet visiem parlamentāriešiem Zviedrijā, protams, ir svarīgi, lai visas durvis paliktu atvērtas, ja mēs kādreiz e, vēlēsimies iestāties eiro vai uh, noslēgt kādus citus vienošanās par ekonomikas politiku. Mums ir ļoti strikta budžeta uzraudzības sistēma. Nav tā, ka uh, mēs būtu kaut kā īpaši gudri vai viltīgi. Nē, mums vienkārši ir bijusi krīze, un tā bija jau eh, daudz agrāk nekā citās valstīs. 90. Eh, gada sākumā tas bija. Mums vien gadu bija budžeta deficīts 12%, un mēs renacionalizējām bankas, bet tad tās eh, vēlāk tika atkal pārdotas tirgū. Tagad uh, mums ir uh, ieviesti uh, budžeta noteikumi, kas tika ieviest pēc šīs krīzes. Tas ir viena procenta mērķis kā pārpalikums, un ir arī citi indikātori, kas ir konkrēti noteikti, un ir ļoti skaidri arī zināms, kā tas ir jāsasniedz. Mums ir arī eh, nominālie mērķi attiecībā uz nākotnes tēriņu apjomu Un šie un citi pasākumi, kā piemēram pensiju sistēmas reforma, kas toreiz tika veikta, eh, deva labs rezultātus. Tātad mēs tiešām atbalstām Eiropas semestri un visus šos te indikātors un mērķus, kas ir eh, minēti šajā ciklā. Un esam par veiktajām kontrolēm un arī par komentāriem un rekomendācijām. Mums ir tikai iebildumi pret to, ka citas valstis vai komisija uh, ietekmētu kaut kā algu veidošanas sistēmu Zviedrijā, jo tā ir decentralizēta organizēta, to pārvalda arotbiedrības un darba devēji. Tātad tas dar Zviedrijā labi darbojās, un mēs nevēlētos, lai šī sistēma tiktu traucēta. Uh, Mēs arī šoruden pieņemsim lēmumu parlamentā par uh, fiskālo paktu un uh, komitejā apspriedīsim, protams, arī banku savienību un šo te uzraudzības jautājumu kopumu, kas ir pirmie no daudziem ieteikumiem. Tādā visā visumā mūsu problēma šobrīd ir kā jau iepriekšējais runātais norādīja, uz uh, šo te jauniešu bezdarbu, un 7,4 vai 7,5% mums ir kopējais bezdarbs šobrīd. Mēs ļoti uh, smagi strādājam pie šī jautājuma risināšanas. Un tāpat kā pārējā Eiropā, arī mums ir nepieciešams struktūrālās reformas, un pie tā mēs strādājam. Bet, kā jau es teicu, uh, Mēs eh, tiešām atbalstām striktas budžeta uzraudzības noteikumus. Paldies! Paldies! Tagad no Eiropas parlamenta Elīza. Es vispirms dodu vārdu ēnu referentiem. Elīzai, trīs vār, minūtes lūdzu. Brigāda, jau uh, eh, fui sombra do... Paldies. Biju mm, ēnu referente sociāldemokrāta grupai ziņojumam par Eiropas semestri un Es gribētu pateikties kolēģim Gozēsam par viņa atvērtību un sadarbības garu. Es gribētu pasvītrot sekojošos punktus. Šajā semestrī runa par to, ka tiek noteikts līdzsvars starp dalībvalstu brīvību izvēlēties savu uh, likteni nosakot budžetu, un no otras puses zinām robežu noteikšanu Eh, šajā jomā, ņemot vērā to, ka mūsu nākotne ir kopīga un ir mijiedarbība ļoti spēcīga starp valstīm un ekonomikām, it īpaši Eirozonas ietvaros. Šī iniciatīva ir viena no reakcijas veidiem krīzes gadījumā, bet mums ir jāpasvītro tas fakts, ka krīze radās 12 eh, gadus pēc eh, nepietiekams izaugsmas Eirozonā un pēc ievērojama eh, līdzsvar trūkuma dalību valstu ekonomikās ir jāņem vērā par to, kā a posteriori var koriģēt šīs krīzes sekas, eh, kas aizvien rada pieaugošu deficītu un parādu. Krīzē ir ievērojami ietekmējusi valstis, kuru rezultātā tām nav bijusi iespēja nodrošināt atvesaļošanās pasākumus. Un harmonizācija budžeta pasākumos iekļauj un paredz ne tikai papildu disciplīnu, e, sešpakas, divpaku un izaugsmes un stabilitātes pakta reforma ietvaros, bet arī ir jāņem vērā nepieciešamība veidot sintēzi starp budžeta disciplīnu un nepieciešamību veidot konverģenci starp dalībvalstu ekonomikām, it īpaši Eirozonā. Papildus tam ir jāmeklē līdzsvarot sintēze starp innovatīviem mērķiem zinātnē un tehnoloģijā, tātad darba kārtībā 2020, un tā disciplīna, par ko es tikko runāju. Un šajā sakarā un šajā virzienā mēs esam strādājuši Eiropas parlamentā. Es to daru no sociāldemokrātu puses, eh, atzīstot to, cik būtiski ir ieteikumi un cik būtiski komisijai ir par skatīt, vai šie nosprostie mērķi tiek sasniegti vai nē, kā arī gatavību un labo gribu eh, koriģēt mērķus eh, gadījumā, ja tie nedod gaidīto rezultātu. Papildus tam ir jāatzīst tā svarīgā loma, kāda ir sociālajiem partneriem dažādās valstīs arotbiedrībām, visiem tiem, kuriem papildus uh, um, ievēlētajām personām strādā pie šiem jautājumiem, kā arī pateicoties Nacionālo parlamentu dalībai. Un šajā sakarā mēs esam iecerējuši strādāt un ceram, ka tas arī palīdzēs eh, izcelt Eiropas parlamentu paveikto darbu šajā jomā. Paldies! Nākošie runātāji - Francijas senāta pārstāvis Marīnīkungs, kurš pārstāv senāta finanšu komiteju, un pēc tam Beļģijas pārstāvis. Žorž, no, Gionets. E, nākošais ir Gionē no Beļģijas. E, man atvainojas, saka priekšsēdētāji, es varbūt nepareizi izrunāju jūsu vārdu, bet tagad Marīni kungs. Ah, pardon. Merci. Paldies. Priekšsēdētāji, paldies Ekonu komiteja par šīs sanāksmes organizāciju, kas ir dabisks turpinājums mūsu februāra sanāksmei. Atbildēs, ko sagatavoja Francijas senāts, es norādīju vairākus novērojumus. Es konstatēju, ka šie novērojumi ir labi iestrādāti sintēzes dokumentā, un tas ir ļoti pozitīvs punkts un izceļ tās darba metodas, kas varētu tikt piemērotas. Bet es gribētu informatīvi paziņot dažus vārdus attiecībā uz Franciju un tuvāko nedēļu iecerēto darba kārtību. Mūsu finanšu komisija ir saņēmusi divus būtiskus tekstus par T SCG ratifikāciju un organisko likumu par valsts finanšu vadību. Kā jau ik viens to zina, ir ļoti ticams, ka tā saucamais TSCG tiek ratificēts un ka tas tiek ratificēts. Tik large, je... Eh, no plašu politisko spēku puses tas nozīmē, ka senē, senātā pašreizējā kreiso vairākums nevarētu gūt tikai paši sev vairākumu ratifikācijai, ja opozīcijas balses netiktu iesaistītas pie, un piesaistītas pie šī apstiprinājuma. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs pa pamats tām saistībām, ko mēs esam uzņēmušies. Tālāk organiskais līkums, kas Francijas likumdošanām ir vienu līmenī zem eh, konstitūcijas, paredzēs precīzus noteikumus, at, atsauksies uz jēdzieniem, kas dotu iespēju salīdzināt dažādu Eirozonas valstu budžeta dokumentus, un šis organiskais likums pirmo reizi Francijā izveidos to, ko ekonomisti devētu uh, par neatkarīgu budžeta komiteju, kas būtu uzraudzības komiteja saskaņā ar Eiropas ideju vadlīnijām, augsto padomu finan valsts finansēm, kura pamatloma būtu apstiprināt makroekonomiskās prognozes, lai zināmā mērā noteikt tādus iedzienus kā ekonomiskais cikls, struktūra, deficīts, struktūra, e, pūliņi, e, iedzienus saistībā ar kuriem vienu vai otru darbības konverģencei uz 3% un lai pēc tam varētu to, eh, turpināt ceļu uz līdzsvaru un nodrošināt daudzpusēju uzraudzību. Un priekšsēdētāji, es atbalstu šo, e, šī Eiropas eh, puz, eh, semestra turpinājumu un tīpaši es gribētu, lai regulāras tikšanās varētu tikt noteiktas kopīgi un Pat jā, vispārīgi ieskati vienmēr ir aizraujoši, tomēr es gribētu, lai turpmākajās darba programmās varētu mēs koncentrēties uz atsevišķiem tematiem, lai varētu metodiskā veidā eh, runāt par uh, savstarpīgu viedokļu apmaiņu. Paldies par uh, uzmanību. Thank you very much. Thank you. Liels paldies. Tagad uh, no Beļģijas arī eh, Finanšu un budžeta komitejas eh, priekšsēdētājs Gila Kenetkungs. Beidzot saprot, kā īsti jāizrunā jūs vārds. Lūdzu, jums vārds uz trim minūtēm. Merci, madame la, la présidente. Paldies, priekšsēdētājs Kondze. Es domāju, ka patiesi nozīmīgi ir eh, šodien spēcināt dialogu starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Šodien ir uh, iespēja to darīt. Un runāšu uzreiz par eh, ieteikumiem par Eiropas eh, semestri. Mēs atbalstam pastiprinātas integrācijas eh, pasākums, bet daži elementi nav īsti šajos ieteikumos piemērot tas, kas par Beļģiju ir teikts 3. un 4. punktā, ierobežot izdevumus, par to runājot, ir jauni ieņēmumi, piemēram, cīņā pret krāpšanu un arī finanšu operāciju pārvedumu nodoklis. Līdz ar to ļoti uzmanību raugamies, lai mūsu automātiskā algas indeksācijas sistēma tiktu saglabāta. Beļģijā tas, tāpat kā citās valstīs, ir izdiskutēts ar sociālajiem partneriem un ir zināms pamats un balsts ekonomikas attīstībai. Citi būtiski elementi ir sekojošie uh, Eiropas Savienības 2020. gada uh, mērķi - cīņa pret nabadzību, atjaunīgo energonesēju attīstība, investīcijas zinātnē un uh, pētniecībā, investīcijas energoefektivitātē. Un tāpat arī citi ļoti būtiski jautājumi, lai sagatavotu ekonomiku rītdienai un radītu darba vietas rītdienai. Trešais elements. Tā ir šī spēja atbrīvot līdzekļus un līdzekļus piemērot, lai ekonomikas atjaunošanās būtu iespējama, e reālās ekonomikas atjaunošanās. Un mūsuprāt, um, ekoloģiskais aspekts ir ļoti būtisks. Tas jāuzsver, tas ir nākotnes darba vietu avots. Un ceturtais elements, ko vēlos uzsvert, Tas ir tas, ka ir pārāk maz uzmanības banku sektora un finanšu sektora reformēm cīņai pret spekulācijām. Tas ir radījis lielā mērā sarežģītu situāciju dalību valstīs, radījis grūtības. Un mēs gribētu, lai nu tāda plašāka griba būtu it īpaši attiecībā uz finanšu operāciju nodokļu. Noslēgumā gribu teikt paldies referentam par šo darba dokumentu. Mēs esam gatavi integrēt sociālos, vides un fiskālos aspektus, lai patieši sasniegtu tādu plašu vienotību. Ir jāpievieno šī ideja budžeta striktumam, lai izkļūtu no krīzes kopumā. Paldies! I... Lielas paldies! Alde ēnu referents vairs nav zālē redzu, tad uh, došu vārdu Emilija Turminai no zaļajiem, ja nemaldos. Jā, lūdzu. Paldies. Paldies visiem, ka ieradāties. Es esmu no uh, zaļās grupas Eiropas parlamentā, esmu arī no Dānijas, kur mēs arī sekojam šiem Eiropas semestriem, pat ja mēs neesam Eirozonā, kā jau to minēja Zviedrijas kolēģis. Zaļie pilnībā atbalsta Eiropas semestra koncepciju. Mūsuprāt, tas ir uh, derīgs instruments, lai diskutētu par līdzsvaru trūkumu, lai radītu tādus paraugu piemērus un lai uh, strādātu pie uh, ekonomikas attīstības. Iespēja koordinēt lietas noteikti varētu vēl atstāj, attīstīt tālāk. Tātad mēs to atbalstām, bet mēs redzam arī, kur ko varētu uzlabot. Piemēram, ir jāpanāk pareizais līdzsvars starp uh, ekonomikas mērķiem un 2020. gada mērķiem, um, kas vēl, manuprāt, mūsuprāt nav atrasts. Un šeit ir uh, jāskatās arī, lai nebūtu pretrunas, kā tas šobrīd ir. Nevajadzētu būt pretrunām šeit. Mēs esam nobažījušies arī par to, ka vai izdosies eh, pēc iepriekšējiem gadiem tiešām izvērtēt to, kas ir sasniedz un kas nē, um, un nevis tikai skriet uz priekšu. Manuprāt, ir tiešām svarīgi, lai būtu tādi patiesi ieteikumi. Es pamanīju, ka mūsu eh, valdības prioritātes tika tā kā atkārtotas, un varbūt eh, drīzāk vajadzētu tās nedaudz apšaubīt vai pārskatīt, vai tās ir pareizās un arī sociālajie partneri un pilsoniskā sabiedrība būtu jāiesaista. Man tas šķiet ļoti svarīgs mērķis, arī ņemot vērā 2020. gada mērķus. Manuprāt, ir tiešām interesanti uzklausīt jūsu nacionālo parlamentu viedokli Es ceru, ka jūs uzsvērsiet, kādi ir plusi šim instrumentam un kādas varētu būt potenciālās problēmas, kuras varētu būt jārisina, un ko varētu uzlabot, lai šis e, semestrs tiešām darbotos un varētu dot to labumu, ko tas var dot. Paldies! Paldies! Tagad e, divi Nacionālo parlamentu pārstāvi, Aleks Vaits no Irijas parlamenta. Uh, kurš ir eh, finanšu valsts izdevumu un reformu komitejas priekšsādātājs, un pēc tam ir Kādo Kaprico no Portugāles, kurš arī ir komitejas priekšsādātājs. Viņš vada budžeta un finanšu komiteju. Ja jums eh, ir jautājums par to, kur ir mikrofona ieslēgšanas poga, eh, tā ir jūs priekšā, es jūs nekontrolēju. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, es tiešām atbalstu šo ziņojumu Un ir ļoti labi, ka mums ir iespēja šo pēcpusdienu diskutēt nacionālajiem parlamentāriešiem ar uh, Eiropas parlamentāriešiem par pieeju šim semestra instrumentam. Es tiešām to atbalstu. Tas ir labs uh, sākums, tāda kā programma, kas mūs uh, virza cauri kalendāriem gadam un ievieš tādu kā Eiropas dimensiju mūsu darbā norādot, kur mums jāpanāk progress. Un labi, ka ir arī šis nacionālais semestrs, kas seko. Pāris vārdi par īriju, un tad atgriezīšos pie vispārīgākiem jautājumiem. Um, daudz droši vien zinās, ka mums ir palīdzības programma, un mēs panākam būtisku progresu šajā jautājumā, ievērojot uh, visus nosacījumus, kurus uzņēmāmies. Mūsu komiteja, finanšu komiteja, uh, E, e, tā spēlē ļoti būtisku lomu šajā procesā. Ir daudz likumdošanas akti, kas tiek reformēti saistībā ar banku sistēmu, piemēram, arī ar e, darba tirgus plašākiem jautājumiem, pensiju politiku. Ir virkne jautājumu un problēmu, kas parlamentam un mūsu komitē ir jāskata, un es esmu visu šo notikumu vidū. Uh, runājot par semestra pienākumiem, noteikumiem, es labprāt uzklausītu, kā citās valstīs šī situācija attīstās. Tā kā mums ir eh, šī te palīdzības programma, tad mūs jau ļoti daudz kontrolē, un daudz varbūt teiktu, ka tā ir pat iejaukšanās, bet, nu, ir tāda iesaiste noteikti. Trojkas pārstāvji eh, daudz iesaistās mūsu valsts finanšu kontrolē, bet parlaments un mūsu komiteja ir uh, spējusi paturēt uh, grožus rokā attiecībā uz lielajiem ekonomikas jautājumiem. Bet, protams, ir šī palīdzības programma, un tas ir tāds neierasts konteksts, un tas ietekmē ļoti būtiski to, cik lielā mērā un kādā veidā uh, tiek kontrolēta, uh, kontrolēta šīs lietas, un tas ir jāņem vērā. Uh, bet mēs darām visu, ko mēs varam, lai varētu risināt šos jautājumus. Semestrī disciplīna ir ļoti svarīga, tā būs svarīga arī nākotnē, un iespējams, ka varēsim, cerams, ka varēsim to ievērot daudz labāk turpmākajos gados. Un visbeidzot, priekšādātais skundze, īsts komentārs par to, ka šis process ir tiešām ļoti svarīgs, mēs to atbalstām, un debatas vajadzētu būt arī veidot arī par to, kādi ir izaicinājumi, um, kā saskaņot Eiropas parlamentu lomu un Nacionālo parlamentu lomu. Varbūt šodien tam nebūs laika, bet par to ir jādiskutē. Mums ir tādas uh, pilnvaras, kas varbūt pārklājās, un tāpēc mums ir jādomā varbūt vairāk par to, kā piemēram, 13. pantu stabilitātes līgumā varētu īstenot un kā tas nākotnē mūsu darbu ietekmēs. Tā varētu būt varbūt debata rītdienām, ne tik daudz šodienai, bet paldies par šo iespēju diskutēt. Paldies! Es varu apstiprināt, ka mēs šo jautājumu skatām, to, ko jūs pieminējāt, jo tas tiešām ir jautājums, kas ir jāatrisina, jo mēs nevaram visu laiku jūs uh, piespiest ierasties šeit pie mums. No Portugāles Eduardo Koprīto lūdzu. Obrigado, senhora prezidente. Eu gostaria de... Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Es gribētu norādīt uz to, ka Portugāles parlaments un tā šeit pārstāvētās komitejas uzskata, ka ir ļoti nozīmīgi, lai šis dialogs Eiropas semestra ietvaros tiktu paplašinās paplašināts. Mēs gribam vēl tādu um, dziļāku saskaņošanu starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, it īpaši krīzes laikā. Krīzes laikā um, bieži tiek apšaubīta arī Eiropas vienotība, un Portugāla ir uh, spiesta tādu ļoti plašu pasākumu klāstu īstenot. Un uzticība Eiropas uh, vienotībai jāstiprina un tas ir e, iespējams tikai ar parlamentu palīdzību. Parlaments ir iedzīvotāju pilsoņu gribas izpausme, un mums ir vajadzīga solidāra Eiropa. Līdz ar to parlamentiem jāsadarbojas dziļāk. Portugālei vienlaikus e, jāsāk arī daudz gadu finanšu plānošana, mērķi ir, mērķis ir četru gadu ilgumā šos plānus izstrādāt. Un uh, arī jāturpina reformas, kas ir aizsāktas pirms diviem gadiem. Mūsu mērķi jāpiemēro Eiropas semestra idejai un arī jāturpina īstenot mūsu valsts intereses. Bija parakstīts arī memorands ar starptautiskām finanšu institūcijām pār uh, Portugāles tautsājumniecības finansēšanu. Portugālē tiek runāts arī par jauniem pasākumiem. Ir arī divi pastāvīgie pārstāvji un divi uh, pagaidu pārstāvji no divām citām dalību valstīm strādā Portugālē un Mūsuprāt, ļoti nozīmīgi ir tas, lai budžeta disciplīna tiktu ievērota, taču budžeta disciplīna ir jāsavieno ar konkurētspējas kāpināšanu ar Eiropas Savienības 2020. gada mērķiem. Tas nozīmē līdztekus budžeta disciplīnai jārūpējas par izaugsmi un nodarbinātību ir nepieciešams vienots viedoklis par struktūru pasākumiem un nodarbinātības pasākumiem. Taču ar bažām raugamies uz to, ka šīs programmas ir novedušas uh, pie bezdarba uh, pieauguma no 12 līdz 16 procentiem, un tas ir augstākais bezdarbs, kāds jau kad ir bijis Portugālē. Tas augsti pārsniedz to, kas uh, tika plānots. Līdz ar to ir ļoti nozīmīgi, lai Eiropas semestrī šis mērķis, budžeta disciplīna, būtu savienojams un savietojams arī ar sociālo ietekmi un reālo ekonomiku. Divu un sešu dokumentu pakotne. Tai jāievēro solidaritāte izaugsmai un nodarbinātībai. Paldies! Behalf. Paldies! Tagad eh, no EKR grupas uzstāsies kolēģis. Make... Epinga kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Izteikšu pāris novērojumus par šo Eiropas somestru un cik tas ir noderīgi. Runājot par valsts specifiskiem ieteikumiem, es piekrītu komisijas teiktajiem vairākumā punktu, bet tas nav nekas daudz jauns. SVF un OECD jau gadiem izsaka šos pašus ieteikumus, ja ne gadu desmitiem. Eiropas komisija bieži vien iesaka dalību valstīm darīt tādas lietas, ko tās jau dara. Un tad, kad tas tā nav, dalību valstis bieži vien ignorē šos ieteikumus vai dara tieši pretējo. Uh, Šajā izpratnē šīs 1500 eh, lapas analīzes un vadlīnija šķiet diezgan nejēdzīgas. Eh, Francija vai tā pieņems eh, rīkojums no Briseles. Viņiem viens ieteikums ir, ka cilvēkiem vajadzētu strādāt ilgāk. Bet pirmā lieta, ko Holanda kungs izdarīja, ir samazināja pensijas vecumu Un jautājums ir, vai tiešām Holanda kungs ieviesīs tos taupības pasākums, kas, ko prasa komisija. Runājot par ekonomisko dialogu, kas uh, mums šeit ir svarīgs, gribētu atgādināt šai komitejai, kāda bija viedokļu apmaiņa ar Beļģijas finanšu ministru Van Akeres kungu. Uh, viņš iezīmēja tādu rožaino ainu par Beļģijas ekonomiku. Tagad izrādās, ka tie skaitļi, uz kuru viņš balstīja savu prezentāciju, bija pārmērīgi optimistiski. Eh, Beļģija patiesībā drīz saskarsies ar recesiju. Tā uh, ekonomika uh, samazinās daudz straujāk nekā citās valstīs. Uh, Esmu pārliecināts, ka um, bijušais ar um, Beļģijas parlamenta uh, priekšsēdētājs, kurš ir šeit, man piekritīs. Ekonomiskais dialogs ar Beļģiju bija tikai tāds kā labo ziņu šovs vietējai presēji. Un šādu viedokļu apmaiņu vērtība mūsu komiteja līdz ar to ir uh, ierobežota. Un to parāda arī tas, ka šajā apmaiņā nepiedalījās daudz um, deputātu, kas nav no Beļģijas. Tā bija, tas bija dialogs ar Beļģijas ministru un Beļģijas uh, de, Eiroparlamenta deputātiem. Būtībā mums uh, vajadzētu atbalstīt komisijas ieteikumus par struktūra reformām, jo īpaši par elastīgu uh, darba tirgu, ilgspējīgām personu sistēmām, konkurenci, pakalpojumu sistēmā uh, un uh, birokrātijas samazināšanu. Paldies! Paldies! Tagad uh, nākamie divi runātāji no nacionālajiem parlamentiem, no Latvijas Jānis Ozoliņš, kurš uh, ir komitejas vicepriekšsādātājs, un no Lietuvas parlamenta budžeta un finanšu komitejas priekšsādātājs Kestusis. Lūdzu. Yeah. Anyway. Right. Jā, labi. Ozolins. Ozoliņkungs, lūdzu. Latvija, whose name I've obviously horribly Latvijas eh, deputāts, jā, laikam nepareiz izrunāju jūsu uzvārdu. Jā, Latvija, pareizi. Lai vienkārši visi varētu paklausīties latviešu valodu, pāriešu uz latviešu valodu. Latvijā kopīt sekretējāt priekšlikumiem par Eiropas semestru turpmāko uzlabošanu un eh, īpaši atbalstām priekšlikumu pagarināt diskusijas eh, atvēlēto laiku komitejās un padomēs, kā arī uh, Eh, domājam, ka ir nepieciešams sinhronizēt vairāku nozīmīgu Eiropas semestra dokumentu publicēšanu vienlaicīgi. Tas ir ikgadējais izaugsmes ziņojums, agrās brīdināšanas mehānismu ziņojums, kā arī pārskats par Eiropas saimnes vienotā tirgus attīstību. Eh, tomēr Latvija uzskata, ka iesniegt konverģences programmu un nacionālo reformu programmu aprīļu vidū nav iespējams, eh, jo šis jautājums uh, Eh, tika diskutēts ieviešot Eiropas semestri, eh, makroekonomikas indikātoru pieejamību, makroekonomisko prognožu izstrādē un īpaši aprīļa eh, notifikācijas pieejamība fiskālo prognožu izstrādē ir būtisks faktors, kas neļauj sagatavot konverģences programmu līdz aprīļu vidum. Savukārt, ņemot vērā, ka Nacionālas reforma programmas un, un konverģences programmas ir cieši saistīts, parlamentam tās ir jāskata kopā. Uh, Tāpēc nav atbalstāms, ka Nacionāla reforma programma tiek iesniegta ātrāk. Latvija piekrīt, ka būtu liederīgi izstrādāt ilgāk termiņu darba programmu, lai nodrošinātu tematisko uzraudzību visu gadu garumā. Tas palīdzētu vienlaicīgi apspriest vērtējumus un rekomendācijas attiecīgā jomā par visu Eiropas semestru uzraudzības procesu. Uh, Uh, papildus tam Latvija vēlas uh, informāciju saulēcīgi par papildus sanāksmēm, tematiskajai uzraudzībai un misijai, kādas ir paredzēts šo programmu izstrādes procesā, uh, ņemot vērā darba slodzi un nepieciešamību plānot darbu, gatavojot nacionālās reformu programmas, gan konvenģers programmas. Attiecībā uz Latvijai būtiski sagatavot uh, Eh, saglabāt iespējas veikt precizējumus rekomendāciju tekstā un uzskatām, ka precizējuši tehniskos un faktuālos labojumus, kas nevājina rekomendācijas, nemaina to būtību, varētu veikt arī bez īpašām diskusijām. Un uh, mums ir uh, svarīgi saulēcīgi saņemt komentārus viedokli par piedāvātajiem labojumiem rekomendāciju tekstā, kas ir 2012. gada Eiropas semestri ietveros nebija pienācīgi nodrošināts. Uh, Tāpat pozitīvi mēs vērtējam priešlikumu ciešākam regulējam divpusējam dialogam. Attiecībā uz rekomendāciju būtību Latvija prie, piekrīt, ka tās varētu būt arī paredzēt elastīgākus izpildus termiņus, ņemot vērā nacionālo specifiku un situāciju, vienlaiks nesarežģījot Eiropas semestra procesu. Uh, Latvija piekrīt tam, ka šī semestra ietvaros varētu diskutēt tikai par atvērtajiem jautājumiem, kas netika atrisināt padomas formātos iepriekšējās diskusijās un par tās kompetencē esošajām jomām, tādām kā fiskālā politika. Tas palīdzētu novērst diskusiju dublēšanos un palielināt diskusiju koncentrāciju iekonomētu laiku. Tāpat Latvija uzskata, ka ir būtiski saglabāt Eiropas semestri pēc iespējas vienkāršāku un caurskatāmāku, nedublējot jau esošās iniciatīvas on faktus. Uh, that's all for me. Thank you. Uh, thank you very much. And now to the chair of... Paldies, un tagad vārds Lietuvas komitejas vadītājiem, budžeta un finanšu komitejas vadītājs Lavečas kungs, lūdzu. Pirmininkē, gerbimie kolegos, aš kalbēšu Lietuvu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāte. Es izvēlēšos runāt savā dzimtajā valodā. Uh, Daudz deputāti jau izteicās un jau minēja galvenos punktus un runāja par situāciju. Lietuvā ir tā, ka šie te vispārējie noteikumi mums rada eh, dažas problēmas. Mums ir savas īpnības, kā jau katrai valstī, un eh, Lietuva uh, ir uh, tāda valsts, kas uh, pārcieš krīzi, tāpat kā pārējās Baltijas valstis. Un jāsaka, ka Lietuvas valdība uh, šo krīzi ir tīri labi un pārvarējusi. Mēs esam guvuši mācības un atrisinājuši problēmas. Šā gada rezultāti un prognozes nākamajam gadam rāda, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Reformas ir veiktas, struktūrālās reformas Lietuvā tās ir tiešām eh, veiksmīgi īstenotas, kā mums to apliecina arī eh, citi partneri. Šis te Eiropas eh, semestris ir tiešām uh, labs e, instruments arī tīri psiholoģiskā plāksnē. Mums, mums, mēs Lietuvā vērojam, ka liela daļa finansējuma sociālajām reformām un pensiju sistēmai ir jāiztērē, un e, tas e, vienmēr ir ne tikai finansiāls jautājums, ja problēma, bet arī tāds psiholoģisks jautājums. Un mūsu parlamentā tas tiek ļoti uh, Eh, strīdīgi diskutēts, jo tuvojas vēlēšanas. Un jāskatās, kā tad mēs varēsim eh, veidot šo pārēju uz nākamo eh, parlamentu. Un runājot par vispārējiem budžeta principiem, ir labi, ka par to tiek runāts, kā tiek izmantot uh, Eiropas atbalsta līdzekļi. Mums mūsu debatēs uh, ir bijuši grūti lēmumi ne tikai tādēļ, ka uh, finansējums trūkst, bet arī tie ir psiholoģiski lēmumi. Šeit uh, ir instruments, kā kopīgi pieņemt lēmumus ne tikai finanšu jautājumos, bet arī makro un mikro uzjaucības līmenī. Un arī tāpēc tīri psiholoģiski šis uh, uh, Eiropas semestrs ir labs instruments, kuru atbalstām. Paldies! Paldies! Iespējams, ka mums būs laiks dot vārdu vēl pāris cilvēkiem no nacionālajiem parlamentiem, ja nu kāds vēl nav iesniedzis pieteikumu, bet gribētu izteikties. Tagad no zaļajiem. A, nē, es atvainojos no goe Marīza Mataisa. Jā, Svens tā māja, ka tas man samulsināja. Jā, jo talkumu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties eh, arī kolēģiem, kuri uzteicās eh, pirms tam. Es sekoju šim dosie goja grupas vārdā, un arī es vēlos apsveikt visu šo debašu dalībniekus, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs un gribētu komentēt līdz šinējo parlamentu nostāju. Vispirms es gribu apsveikt Gozes kungu sakarā ar piedāvāto priekšlikumu un mēģi, samierināšanās mēģinājumu, kur viņš mēģināja ņemt vērā atšķirīgās perspektīvas par šajā jautājumā un it īpaši esmu gandarīta par vienu punktu, kas, manuprāt, jau ir panākts esošajās debatēs, jeb līdzsvarot eh, budžeta disciplīnas mehānismu ar izaugsmes mērķiem, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski. Es domāju, ka daudzos aspektos paveiktais darbs mēģina uh, ņemt vērā uh, realitāti un tai pakārtot politiku nevis otrādi, jo mēs dažkārt redzam, kā kāda politika negūst panākumus, mērķi netiek Eh, sasniegti un tiek nomainīti argumenti. Un šeit ir ļoti pozitīvi, ka tiek ņemta vērā realitāte, kurā mēs dzīvojam. Jau tika runāts par būtiskām problēmām Eiropā, izaugs, eh, izaugsmes trūkums un bezdarbs. Tomēr situācija ir atšķirīga no vienas dalību valsts uz otru, un mēs nevaram domāt par tikai vienu kopīgu mēru vai pasākumu, pat ja ir nepieciešami Eiropas līmeņa risinājumi, bet neviens vienīgs eh, kopīgs pasākums. Manā valstī notika trojkas eh, iesaistīšanās, un šeit nav citas sinonīma kā eh, stingras taupības politikas. Un tad, kad mums ir jādomā par darbietu veidošanu izaugsmi un budžeta koordināciju Eiropas līmenī, tad tā ir papildus disciplīna, kas ir, tiek noteikti kādai dienvidu valstī, un mums e, ir jādomā par e, līdztiesīgu situāciju. Un mums ir jādomā, kā mēs šo līdztiesību situāciju varam panākt līdztiesību attiecībā uz izterēšanos un to, kā mēs varam izkļūt no parādu problēmas, jo citādi izveidotie pasākumi, lai atbrīvoties no parāda ar esošo krīzi Eiropā, stagnāciju un pat recesiju daudzos reģionos, šie taupības pasākumi vienmēr būs saistāmi ar budžeta samazināšanu, ar valsts servisu privatizāciju, ar izmaiņām darba tiesībās, ar izmaiņām darba samaksā, un Portugālē tas ir ārkārtīgi redzams ir jāsakārto makroekonomiskā līdzsvara trūkums, un ir arī jādomā par e, deficītu novēršanu ekonomikā, un ne jau nejauši e, tiek paredzētas sankcijas tiem, kas nerespektē parādus, bet e, pārliecīgiem deficītiem nav paredzētu sankciju un ir jādomā, lai tiktu izveidotas politikas, kas ir piemērotas arī dienvidu valstīm, un es šeit aicinu uz solidaritāti. Paldies, un tagad eh, no nacionālajiem parlamentiem Luksemburgā. Finanšu komitejas vicepriekšstādātājs Rošinīgi un pēc tam no Beļģijas parlamenta Dekrokungs. Negrīkungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs apsveicam Eiropas semestri ieviešanu. Mēs meklējam līdzsvaru starp budžeta disciplīnu un ekonomiskas atveseļošanas nepieciešamību ar investīciju palīdzību atbalstot darbvietu veidošanu un darbvietu uzturēšanu. Tāpat arī mums ir jādomā par jauniešu bezdarbu un par to, kā mēs strādāsim ar savu pensiju sistēmu. E, turklāt gribu norādīt, ka mūsu algu indeksācijas sistēma ir sev pierādījusi, un es gribētu paturēt šo, paturēt eh, spēkā tos pasākums, kas sev ir pierādījuši un kas varējuši garantēt so eh, sociālo mierīgumu mūsu valstī. Bet vēl vienas nozīmīgas bažas ir tās, cik lielā mērā Eiropas, Eirozonas valstis īsteno ieteikums un kontroli Eiropas līmenī no vienas puses un no otras puses citās valstīs un mūsu valstī patur budžeta autonomiju, kas ir politisks jautājums. Un, e, un uh, politisko autonomiju. Mūsu prāt, Eiropas semestrim ir jābūt sistēmai, kas e, attīstās ņemot vērā vajadzības, un tas ir ļoti nozīmīgi, lai notiktu šī sadarbība starp Eiropas un nacionālajiem parlamentiem, izveidojot ieteikums, izvērtējums un pieņemto pasākumu pārbaudas iespējas un vajadzības gadījumā izveidot jaunus ieteikumus. Mēs mudinām jūs turpināt iet pa šo ceļu tajā pašā laikā paturot būtiskos nacionālos uh, struktūras. Paldies, paldies, Dekrūkungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsādātājs Konze. Nozrunājot nu, pāris uh, cilvēkus šeit zālē, teikšu, ka 44 gadus esmu Nacionālā parlamenta deputāts. Un kopš 68. gada līdz šim brīdim esmu dažādas amatus īstenojis un 44 gados esmu redzējis uh, cīņas par suverenitāti un tās zaudēšanu. Nu, gabaliņa pa gabaliņam valstis ir izspēlējušas Eiropas kārti radītāji un tad jaunās dalība valstis un tad tie, kas iestājās daudzskaitlīgi. Un tas dažkārt ir iespaidojis situāciju gan uh, tirtniecību, gan ražošanu, gan tirgu un, um, zināmā mērā, arī vienādojas uh, noteikums uh, konkurencei un ražošanai. Nu, jārunā arī par ekonomikas kultu. Bet valsts nav sekojusi šai attīstībai. Valsts aizvien ir saglabājušas uh, nu, praktiski tādu suverēnistu tiešu attieksmi, kas ir tieši atbildīgi. Un atbildība arī uh, attiecībā pret vēlētājiem līdz brīdim, kad krīze parādīja un tika varēja redzēt, ka nu, nevar būt politiska savienība, ja nav minimums kritērija, kas atbilst valsts pašas darbībā. Un tad tika sāktas diskusijas par uh, kritērijiem deficītam par valsts parādu kritērijiem, par uh, valsts vērtību, uh, par naudas vērtību. Un tas, ko mēs piedzīvojam Eiropā, mēs to piedzīvojam to dažkārt arī mūsu pašu valstīs, vai tā būtu Spānija vai Bēļģija vai kāda cita. Un šī uh, neosuverenitātes uh, procesa adaptācija, man liekas, ka tā ir tāda nu, plaša diskusija pat labāk. Uh, nu, dažkārt nav, nav tas nemaz tā iespējams, ka nacionālā līmenī tas ir eh, vēlreiz jāskata, lai budžeta eh, tāpības pasākumi un eh, atjaunotne tiktu dota, ja Eiropai būtu kapacitāte, drosme un um, līdzekļi, lai ekonomikas attīstību uh, savienotu arī ar tādu konservatīvu pieeju budžetam, tad mēs uh, noteikti to izmantotu, jo uh, iekšējās konkurences trūkums mūsu uh, savienībā uh, novad arī pie tādas uh, situācijas, ka mums jāskatās, kāda ir situācija visā pasaulē. 44 gadus esmu parlamenta deputāts. Ķīna, Indija, Brazīlija, Indonēzija nu, un daži citi kontinenti, reģioni ir, um, tie sastāv mums milzīgu konkurenci. Un tas ir attiecināms uz sistēmu, kāda mums ir. Uh, Mums jārunā arī par diskusijām par suverenitāti, par tās uh, ietekmi, par konkurētspēju, ekonomiku un tās atjaunotni. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Ir atlikuši tikai divi komitejas uh, deputāti, vispirms Pervanša Beres un pēc tam Svens Gīgolds un pēc tam uh, došu atkal vārdu referentam, ja nu vienīgi kāds vēl pieteiksies runāt pirms tam. Lūdzu, Bervanš. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju uh, uzstāties sanāksmē kopā ar nacionālajiem parlamentiem. Katrā ziņā šis ir svarīgs etaps visā procesā, kas ir uzsākts uh, nu jau labu laiku, vēl pirms krīzes, un mēs redzam, ka neatkarīgi no tā, ko dara komisija padome, mēs eh, Nacionālajie parlamenti, Eiropas parlaments, mums ir kaut kas kopīgs, ja mēs vēlamies noticēt um, Eiropas semestra efektivitātei. Jo par padomu runājot, man vienmēr eh, pārsteidz tas, kā mēs vienmēr esam uh, pašā spēles vidū. Eiropas sevi ir da, da, da, rezultāti uz galda, ir e, programmas no dalībvalstīm, konverģētas programma, un tad vienā brīdī tas viss e, pārveidojas par lielām padomas vadlīnijām. E, kas apstiprina specifiskas ieteikums valstīm. Un šeit visur ir zināms, zināmas neskaidrības, divdomības pat radošas, bet katrā ziņā šajos laikos radošas neskaidrības un divdomības nav dzīvotspējīgas. Un es domāju, ka mums ir vajadzīgi konkrēti priekšlikumi, kas dod iespēju virzīties uz priekšu, un es domāju, ka referents jau attiecībā par nacionāliem parlamentiem izskaidroja, kā mēs vēlamies sadarboties saskaņām. Un es gribētu sacīt, ka no šī viedokļa raugoties, pirmā pētījuma daļa, ko sagatavoja ārējie eh, dalībnieki par Eiropas semestri varētu likt mazliet vilties, taču tas, kas mums ir šobrīd rokās, ir ļoti noderīgs pamats darbam, jo Šis ir, šeit ir pārbaude bottom up nolējas uz augšu un kur tiek skatīts tas, kas notiek nacionālajos parlamentos, lai varētu sagatavot hipotēzes nākotnē, balstoties uz ļoti konkrētiem jautājumiem. Un, Visi sapratīs, bet e, esmu izbrīnīta, ka 15. lapusē, tad, kad ir runa par e, darba kalendārā vienkāršot versiju Eiropas semestrim, ir viena rindī, kas ir pilnīgi tukša, kas attiec uz Eiropas parlamentu. Es nezinu, varbūt tāpēc, ka mēs neesam nekompetenti, bet kopš 2004. gada martā mēs organizējam tikšanos ar nacionālajiem parlamentiem, lai varētu ietekmēt e, pavasara Eiropā domi. Un tas fakts, ka šī rindiņa ir vienkārši e, tukša, mūs e, e, kas būtu mūsu iespēja izteikties eh, par, šo, par šiem jautājumiem, netiek izmantot. To vajadzētu tomēr koriģēt. Un es gribētu aicināt kolēģus uzmanīgi un rūpīgi izlasīt pētījumu secinājumus. Ne jau tās las, lapus tiek lasīts pirmās vienmēr, tomēr Eh, tur ir iekļaut atsevišķi secinājumi, kas ir būtiski. Tālāk, pārstāvot sociālo lietu komiteju, šajā komitejā mēs eh, arī izteicāmies par Goses eh, kungu ziņojumu, kur mēģinām norādīt divus jautājumus. Pirmkārt, gribu atgādināt, kā saistībā ar Eiropas semestri dalību valstīm it kā būtu jāiesniedz nacionālie plāni nodarbinātības ziņā. Dažas valsts to dara, citas to nav izdarījušas, un e, komisijai tas ir vienalga. Tas nav īsti labi. Tas nav īsti labi tāpēc, ka tie, kuri ir strādājuši, ir padarī, e, paveikuši to bez jēgas, e, tie, kur to nav izdarījuši, tiem nekas e, tiem nekas netiek sacīts. Ir jādomā, vai nu tas tiek izmantots kā nopietnas rīks un komisija tam seko, vai arī nav nekādas jēgas to darīt. Otra lieta ir tā, ka nākošajam gadam mums vīriem un otriem jābūt skaidram redzējumam par to, ko mēs sagaidām no izaugsmes eh, gada pārskatu, un komisija ieņem vērā pirmkārt ekonomiskās situācijas pasliktināšanās dalību valstīs un pilnīgi neiespējamais termiņu laiks, kas ir noteikts visai Eirozonai no vienas puses un no otras puses ka tas, kas tiek ietek, ieteikts vienai valstī, ietekmē citas valstis. Kas ir pārplūšanās efekts, ka tos nepietiekami vērā uh, no komisijas puses, un paldies priekšstādātāji par jūsu pacietību. Paldies, paldies. Eh, jūs varējāt izteikties mazliet ilgāk, jo mēs neesam šobrīd laika trūkumā, un pēdējais runātājs ir Svens Gīgolds, un pēc tam Žans Pols. Like... Es gribētu tikai padalīties eh, ar dažām domām, pārdomām. Šī viedokļa pārmaiņa ir noderīga. Pervāns, varbūt, ja mēs maksājam par pētījumiem, tad varbūt vajadzētu palūgt mūs arī iekļaut. Nu, to mēs varēsim uh, apspriest ar mūsu draugiem Brūgelsā. Uh, nu, tagad nopietnāk. Es domāju, ka tā problēma, ar kuru šobrīd saskaramies šajā procesā, ir tā, ka uh, Patiesībā daudzi no ieteikumiem, ko iesaka komisija, vismaz manuprāt, ir ļoti noderīgi. Bet eh, tātad mēs redzam, ka eh, acīm redzot ir problēmas. Eiropas 2020. gada stratēģija netiek tik lielā mērā iekļaut kā citas lietas, un mums vairāk būtu jāuzstāj arī uz cīņu pret nabadzību, eh, klimata jautājumiem un izglītības mērķiem. Tie ir tiešām jāievieš. Uh, bet daudz nav konkrētajām komisijas prasībām, cik daudz var to izvērtēt par tām valstīm, kuras pazīst, manuprāt, tas ir saprātīgas prasības, un tas attiec arī uz Vāciju. Patiesā problēma ir tāda, ka bieži eh, pagājušā gada uh, rekomendācijas ir tādas pašas kā šogad, un es labprāt uh, padiskutētu ar jums, kā jūs to vērtējat, jo Vācijai galvenie ieteikumi ir tieši tādi paši kā iepriekšējā gadā, jo nekas daudz jau nav mainījies. Diemžēl komisija uh, to tik skaidri nepasaka, kā to varētu uh, pateikt. Bet viņi pasaka, ka daļēji ir ievēr, ieviest, piemēram, uh, par pieeja izglītībai. Uh, Eh, vājākiem skolēniem, tad eh, patiesībā nekas daudz jau nemainās, un komisija neuzdrošinājās skaidri pateikt, ka nekādu būtisku pārmaiņu nav bijis. Tas pats attiecas uz uh, eh, augstiem tehnoloģijām. Um, daudziem, tātad par nodokļiem, daudziem nav izdevīgi vispār strādāt, jo nodokļu sistēma nav mainījusies. Uh, Tātad nekas nav darīts, bet komisija atzīst, ka daļēji ir ieviest šīs rekomendācijas. Tātad pajautāt gribētu jums atšķirīgās valstīs, kā jūs izvērtējat šos te dažādos ieteikumus, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, un manuprāt, tas ir tas darbs, kas mums ir jāsāk darīt. Uh, un man patika Francijas senāta kolēģa teiktais, kurš ļoti skaidri teica, ka mums vajadzētu detalizētāk diskutēt par uh, nozarēm, par šīm jomām, jo tad šīs diskusijas būtu diskusijas pēc būtības, un tādas mums ir nepieciešams, lai Eiropas semestrs labi darbotos. Tātad es gribētu ieteikt, ka visiem būtu jāpilda mājas darbi, komisijai vajadzētu būt skarbākai, daudz caurskatāmāk norādot uz to, kurš ko ir izdarījis, kurš nav pildījis savu pienākumu, bet eh, tas būtu ļoti caurskatāmā veidā jānorāda. Mums vajadzētu padziļinātāk apspriest dažādos jautājumus. Un es domāju, ka salīdzinājumā ar Līsabonas stratēģiju šis noteikti ir progress. Un tas ir progress, kas bija nepieciešams. Okay, thank you very much. Paldies. Tagad došu atkal vārdu referentam. Neredzu, ka vēl kāds gribētu izteikties. Tāpēc tev vārds, Šampaul. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju uh, teikto un to arī, ko teica mūsu uh, Nacionālā parlamenta kolēģi. Es domāju, ka šis Eiropas uh, semestris un tie skaidrojumi, kādi ir uh, un uh, ikgadējie tad arī ieteikumi ir, nu, tomēr ziņā, zināms tāds varš. Vairāki pieminēja to, ka valstīs ir tādas specifiskas, uh, specifiski aspekti, un ka, nu, šīs specifiskās lietas nevajadzētu apšaubīt, nu, piemēram, uh, algas noteikšanu, uh, par to runāja mūsu Zviedrijas kolēģis. Tāpat arī Austrijas kolēģis teica, ka ilgtermiņa jāskatās jautājumu, un Austrijā šis, um, nu, tas ir daudzgad tāds pasākums. Bet nu, es domāju, ka Eiropas uh, semestra dokumentiem jābūt dinamiskiem un tiem jābūt uh, izstrādātiem ar mēķi, lai uzlabotu situāciju, lai u, u, um, palielinātu konverģenci. Uh, Dānijas deputāti runāja par to, ka daži indikātori vēl pietrūkst. Un būtībā, nu, es varu teikt, ka daudz no mūsu kolēģiem augsti vērtē šo iespēju. Protams, ka pavisam pamatoti grib saglabāt Nacionālā parlamenta prerogatīvu un piedāvā padziļināt pārdomas, it īpaši par konkurētspēju To uzsver mūsu Portugāles kolēģis. Un arī turpinot diskusiju par uh, līdzekļiem. Mūsu Austrijas uh, kolēģis īpaši uzsver to, ka līdzekļu izvēlei jābūt eh, atstātai nacionālā līmenī. Tas nav nepareizi, bet tajā pašā laikā nu nevar koordinācijas uh, pasākums atsaistīt no šiem pasākumiem, pat ja tās iniciatīvas par uh, pasākumiem. Uh, tās dažādās valstīs uh, var um, būt iniciētas. Un ko tā, tām bažām, kādas ir um, šeit parlamentā? Jūs runājat arī vairāk par detaļām un ieteikumiem ir jābūt pa, konkrētākiem. Un nevajag tikai atkārtot parastās tēmas, bet jāinteresējas par patiesajiem uh, jautājumiem, praktiskajiem. Un ka tad par. Uh, ir jāizvēr jāvērtē mērķi, kādi ir noteikti, lai tos varbūt izskatītu. Jo tāda piemērošanas plāna, diemžēl tā ir realitāte, ka sākumā šie plāni izraisa bezdarba pieaugumu, ir jādod iespējai izskatīt mērķu pamatotību, izvērtēt rezultātus, kādi ir sasniegti, un sasniegtu tādu vēl. Uh, Uh, labāku koordināciju Eiropas un nacionālā līmenī. Un Marīnīkungs kolēģis aicināja regulāri tikties. Un tas ir tas, ko arī mēs vēlamies. Un šīm tikšanās reizēm jābūt uh, ne tikai tādai vispārējai uh, jautājumu skatīšanai, uh, tā kā šodien, jo tie, kas bija šodien šeit, tie varēja runāt par situāciju tādu, kāda viņiem tā uh, liekas. Un mūsu nākošās sēdes laikā vajadzētu doties vēl tālāk. Un uh, ne tikai šīs pārdomas. Uh, mm, Iznot, bet arī uh, starp Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu deputātiem tāda padziļināta diskusija par konkrētiem jautājumiem virzīt. Uh, un uh, Eiropas parlaments zina, kāda ir uh, tā, tie, tā, tā kompetence, kāds ir ierobežojums, un vēlas ļoti cieši sadarboties ar Nacionālo parlamentu deputātiem, kolēģiem. Paldies! Thank you very much. Liels paldies visiem! Šīs bija ļoti interesants debatas. Turpmākajos gados mēs Eh, mums būs divi galvenie pasākumi ar nacionālajiem parlamentiem. Pirmais būs pirms pavasara samita, tā sauktajā Eiropas nedēļā, un otrs būs pēc vasaras pārtraukuma, kur notiks semestra izvērtēšana. Un šis otrs, uh, otra sanāksme ir līdzīga tai, ko mēs tagad darām. Tas vienkārši kā atsaucas punkts. Paldies visiem, kas ieradās un piedalījās šajās debatēs, un kā jau tika teikts, Mēs tiešām labprāt stiprināsim mūsu attiecības ar nacionālajiem parlamentiem un e, vēlamies jūs iesaistīt daudz vairāk šajā darbā, kolēģi. Mūsu balsojums sāksies puspiecos, un tā kā deputāti agrāk arī nenāks zālē, tad izskatās mums būs desmit minūšu pārtraukums. Okay. Right, we're... Mēs esam gatavi balsojumiem. Vispirms regula un pēc tam direktīva. Mārkos, vai tu gribi ko sacīt? Varbūt pirms balsojuma daži vārdi. Jā, paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi pēdējos mēnešos kopā ar ēnu referentiem no politiskajām grupām strādājām pie teksta, kas šodien nedaudz atvieglos balsošanu, un es ceru, ka šis darbs arī vainagosies panākumiem. To redzēsim pēc balsošanas. Visādi citādi gribētu pateikties visiem, kas konstruktīvi līdzdarbojās, lai varētu šodien veiksmīgi novadīt balsojumu. Paldies! Thank you, Robert. Robert, lūdzu. Vai? Excuse-moi. Euh, es atvainojos priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Gribu pateikties Markusam Ferberam un visiem pārējiem referentiem par uh, ļoti centīgo darbu, ko mēs varējām īstenot. Un uh, mūsu diskusija rezultāts, kas ir šobrīd uh, kompromisu un grozījumu formā jūs priekšā, manuprāt, ir Eh, apmierinošs kompromiss, un mana grupa pēc svārstīšanās par 24. pantu pievienojas vispārīgiem kompromisiem, kurus piedāvā referents Markus Ferbers. Bet vēlos pasvītrot to, ka mana grupa plenāra sēdē patur sev tiesības iesniegt grozījumus vai nu atsevišķi vai ar citiem šī dosie aspektiem, kas varētu tikt uzlaboti. Paldies! Thank you very much. Paldies! Neredz, ka vēl kāds izvēlētos izteikties, un tāpēc ķersimies pie balsošanas par regulu. Vispirms testa balsojums. Nospiediet uh, Visi balsojam pogu, visi ieskaitot Markusu. Testa balsojums, es neredzu rezultātu, 42 kartes ir ievietotas, plus 1, 43 plus 41 savādi. Mums vienmēr ir viens pievienojis, kurš nekad nebalso bet šķiet, ka viss tagad ir darboja, darbojas, testa balsojums ir noritējis veiksmīgi. Un Tagad A kompromiss par pret atturas pie, pieņemts. B kompromiss, kas ir nākošajā lapusē. Divās daļās. Pirmā daļa B kompromisam par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. C kompromiss. Manā dokumentā tas ir 7. lapusē. Ir mutisks grozījums, ko piedāvā zaļiem. Vai mēs pieņemam mutisko grozījumu? Pieņemam. liekamas balsojuma grozījumu ar mutisko grozījumu. Tas ir jauns kompromiss teksts. Markus. Mums vajadzētu sākumā balsot par zaļo pieteikumu, grozījumu, un ja tas netiks pieņemts, tad par kompromisu C. Thank you very much. Mit, mit dem mündlichen des uh, äh, Berichts ar um, mutisko grozījumu, ko iesniedz referents. Okay. So, Or... Tātad mums ir mutiskas grozījums, ko piedāvā zaļie, kas iekļauj, nē, neiekļauj. Zaļo mutiskais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad mums ir kompromiss C. Nē, mums ir referenta mutiskais grozījums atsevišķim. Referenta mutiskais grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudām. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Trīsdesmit divi par astoņi pret. Kāds ir pēc balsojuma ar roku mainījis viedokli? Un tagad mums ir C kompromiss ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņēmts. D kompromiss par pret atturas pieņemts.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 I kompromiss. I kompromiss, kas ir meklējums 14. lapas augšpusē par pretaturas pieņemts. G kompromiss. J kompromiss par pretaturas pieņemts. Kompromiss K par pretaturas pieņemts. L kompromiss par pret atturas pieņemts. M kompromiss par pret atturas pieņemts. N kompromiss par pret atturas pieņemts. O kompromiss par pret atturas pieņemts. P kompromiss par pret atturas pieņemts. Q kompromiss par pret atturas pieņemts. R kompromiss par pret atturas pieņemts. S kompromiss par pret atturas pieņemts. T kompromiss par pret atturas pieņemts. U kompromiss par pret atturas pieņemts. V kompromiss par pret atturas pieņemts. Dubult vai kompromiss par? Atvainojos divas daļas dubultvei kompromisā. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. X kompromiss par pret atturas pieņemts. Y kompromiss. Nē, šeit ir mutiskie grūzījumi, saka priekšsēdētāja, un atvainojas. Ir trīs mutiskie grozījumi vispirms. Skatīsim mutiskais grozījums, ko iesniedz Aldi par pret atturas noraidīts. Mutis, otrais Aldes mutiskais grozījums par pret atturas noraidīts. Un trešais zaļo grozījums par pret atturas arī noraidīts. Tagad dalīts balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Z kompromiss, kas, kur ir mu, vispirms mutiskais grozījums par pret apturas noraidīts. Kompromiss savā sākotnē izskatā par pretaturas pieņemts. Nākošais kompromiss AA par pretsaturas pieņemts. Kompromisā B par pretsaturas pieņemts. AC kompromiss par pret atturas pieņemts. AD kompromiss par pret atturas pieņemts. AE kompromiss. Atvainojos, mutiskais grozījums vispirms par pret atturas pieņemts kompromisa ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. AF grozījums, atkal mutiskais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad kompromiss ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. grozījums numurs 759 par pretsaturas noraidīts, 760 par pretaturas noraidīts. Kompromiss AG par pretaturas pieņemts, AH kompromiss par pretaturas pieņemts. AI kompromiss par pretaturas pieņemts. AG kompromiss par pretaturas pieņemts. AK kompromiss par pretaturas pieņemts. AL kompromiss par pretaturas pieņemts. AM kompromiss par pretaturas pieņemts. AN kompromiss par pretaturas pieņemts. AO kompromiss par pretatturas pieņemts. AP kompromiss par pretatturas pieņemts. 97. grozījums. Un šeit ir referenta motiskais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tālāk 97. grozījums ar mutisko grozījumu par pretatturas pieņemts. Tālāk AQ kompromiss par pretatturas pieņemts. AR kompromiss par pretatturas pieņemts. AS par pretatturas pieņemts, AT par pretatturas pieņemts, AU par pretatturas pieņemts, AV par pret atturas pieņemts, AW par pret atturas pieņemts, AX par pret atturas pieņemts, AY par pret atturas pieņemts, AZ divās daļās pirmā daļa par AZ pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Un tagad eh, BA par pret atturas pieņemts, BB par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 pret atturas pieņemts. BI par pret atturas pieņemts. Pie 193. teikts nebalsot, BJ par pretaturas pieņemts. Un tagad balsojums elektroniski. Sākam balsot par tekstu kopumā. Viens par daudz no tautas partijas vēl ir jūs atbalstāt Markušu, bet tomēr kāds no tautas partijas ir par daudz. 45 ir par un neviens nav pret. Balsojumu esam pabeiguši. Un tagad vēlreiz par likumdošanas rezolūciju balsojums. Sākam balsot. sekretariāts eh, ir iesnaudies. Balsojam, balsojam. Vēl pieci nav nobalsojuši, divi nav, vēl divi nav nobalsojuši. Vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot un atkal 45 par un neviens nav pret un neviens nav atturējies. Paldies un mēs bez kavēšanās pārējam pie direktīvas un mēs skatīsim skatīsim direktīvu. A kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. B kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. C kompromiss. Kur es to varu atrast? on page 8. Komprom 8. lapusē C eh, kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. D kompromiss par, pret atturas pieņemts. E kompromiss. 13. lapusē. Ā, mutiskais grozījums vispirms. Tas ir goe. Mutiskais grozījums par pret atturas noraidīts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. F kompromiss. Te arī ir um, mutisks grozījums Goja mutiskais grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad F kompromiss par pret atturas pieņems. G kompromiss par pret atturas pieņemts. H kompromiss, tur ir goja mutiskais grozījums kas vispirms ir jānobalso par pret atturas noraidīts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. Kas notika ar I? Nav I. Labi, tad tagad J kompromiss par pret atturas pieņemts. K kompromiss par pret atturas pieņemts. L kompromiss. 23. lapusē par pret atturas pieņemts. Kompromiss M par pret atturas pieņemts. N kompromiss ar mutisku grozījumu. Tas ir referenta mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad kompromiss N par pret atturas arī pieņemts. O kompromiss par pret atturas pieņemts. P kompromiss. Tur ir sociāldemokrātu mutiskais grozījums, par to balsosim vispirms par pret atturas pieņemts. Un tagad ir vēl viens mutiskais grozījums, ko ir iesniegus Alde. Alde mutiskais grozījums par, pret, atturas, tas ir noraidīts. Un te ir vēl viens mutiskais grozījums no zaļajiem, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad divās daļās Pirmā daļa kompromisam par, pret, atturas pieņemta. Un otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Tagad pāriesim pie Q kompromisa 37. lapusē. Q kompromiss par, pret,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 U kompromiss par, pret, atturas pieņemts. V kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Dubult V par, pret, atturas pieņemts. X kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Y kompromiss. Vispirms šeit ir mutisks grozījums, ko iesniegusi goe par, pret, atturas noraidīts. Un tad tagad pats kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Z kompromiss par, pret, atturas pieņemts. AA kompromiss par, pret, atturas pieņemts. AB kompromiss par, pret, atturas pieņemts. AC kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. AD kompromiss, kurš manā dokumentā ir otrajā daļā, 51. lapuse par pret atturas pieņemts. AE kompromiss par pret atturas pieņemts. AG kompromiss par pret atturas pieņemts. AH kompromiss divās daļās, pirmā daļa par Trīs daļas. Trīs daļas atvainojos. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Tagad AI kompromiss, tas ir 58. lapusē. Par, pret, atturas, pieņemts. AJ par, pret atturas pieņemts. AK par pret atturas pieņemts. AL par pret atturas pieņemts. AM par pret atturas pieņemts. AN šeit ir mutiskais grozījums no sociāldemokrāta grupas, kurš par pret atturas pieņemts. Tātad tagad kompromisu ar šo grozījumu. Ā, te ir vēl viens, vai tad tas nav viss kopā? Man likās, ka tas ir viss kopā. Vēl vienreiz vārds mei. Mēs tikko nobalsojam par tiem abiem, nesūdzieties taču. Ja nu vienīgi jūs skaitāt punktus. Tātad AN ar šo grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. AO kompromiss. 67. lapusē. AO par pret atturas pieņemts. AP par pret atturas pieņemts. AQ kompromiss par pret atturas pieņemts. AR kompromiss par pret atturas pieņemts. AS kompromiss par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 atturas pieņemts, BG par pret atturas pieņemts, BH par pret atturas pieņemts, BI par pret atturas pieņemts, BJ par pret atturas pieņemts, BK par pret. Atvainojos, mutiskais grozījums šeit ir referenta mutiskais grozījums. Kurš par? Par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. BP par pret atturas pieņemts. BQ par pret atturas pieņemts. Divsimt divdesmitais grozījums ir iekļauts, trešais ir atsaukts, tātad BR tagad par pret atturas pieņemts. BS ar mutisku grozījumu, ko iesniedz referents, kurš pār šo mutisko grozījumu pret atturas pieņemts. Tagad BS kompromiss ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. BT par pret atturas pieņemts. BU par pret atturas pieņemts. BV par pret atturas pieņemts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 Šeit ir balsojums pa daļām. Tas ir CH pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemta. CI par, pret, atturs pieņemts. CJ par, pret, atturs pieņemts.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 CQ par pret atturas pieņemts. CR divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. CS par pret atturas pieņemts. CT par pret atturas pieņemts. Un tagad Balsojums par visu tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. voted, vote. Beidzam balsot. 44 pār, neviens nav pret, neviens nav atturējies. Un tagad balsosim par normatīvo rezolūciju. One more to vote. Vai vēl vienam ir jānobalso, ja jūs gribat balsot. Paldies, beidzam balsot, un arī 44 par, neviens nav pret, neviens nav atturējies. Markus, wish... Markus, vai tu gribi izteikties? Jā, es gribētu sirsnīgi pateikties līdz pat pēdējai uh, minūtei. Neizskatījās, ka tik vienots būs šis rezultāts, bet es domāju, ka tas ir labs signāls par to, ka komitija pārstāv vienotu pozīciju, prasot uh, stingrākus noteikumus finanšu tirgiem, mēs gribam aizstāvēt arī nodokļu maksātājus, un tagad esam gatavi sarunām ar padomu, padomu gan vēl nav gatava sarunām, bet padomu tagad var vienkārši pārņemt visu no mums, un tad mēs varēsim sarunas ātri noslēgt. Kas attiecas uz turmāko procedūru? Kaut gan rezultāts ir ļoti viennozīmīgs, es domāju, ka būtu saprātīgi, ja plenārsēdē šo rezultātu varētu leģitimēt, un oktobra plenārsēdē varbūt varētu par to balsot, un tad sākt sarunas ar ministru padomu. Okay, thank you. Paldies. Redzu, ka Roberts māja galvu piekrītot. Ole lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vienkārši gribētu atzinīgi novērtēt Mārkusa un citu ēnu referentu darbu, un esmu ļoti priecīgs Alda grupas vārdā par to, ka šoreiz mēs esam vairākumā. Okay. Thank you. Thank you. Paldies. Paldies visiem. Es domāju, ka tad visi esam vienas prātis, ka balsosim plenārsēdē, tad, kad tas būs uh, iespējams, to iekļaut darba kārtībā, to atstāšu sekretariāta ziņā, tātad mēs pieprasīsim to iekļaut uh, darba kārtībā, ja iespējams, oktobrī. Un tad uh, skatīsim to tālāk. Um, we've got another vote somewhere. Mums ir vēl viens balsojums kaut kur. Right. Is this my voting list? That is your voting list. Okay. And this is your secretariat uh, sitting next to here. Okay. Are we, are we organised? So we're moving on now to the... Un tagad mēs pārējām pie ziņām projekta par virzību uz integrētu Eiropas tirgu maksājumu veikšanu ar kartēm internetā un mobilajiem maksājumiem skatos, kur ir referencija, ir vajadzība palīdzība balsojuma laikā, bet vai mēs varam jau ķerties eh, pie darba tie, kuri dodas eh, projām darīt to klusi. 20. grozījums par. Man ir krīze ar ne nepietiekšanos pieņemts. 21. par. Uh, vai mēs varam līdz 28. blokā balsot? Blokā līdz 28. Vai mēs varam to ņemt blokā no 21. līdz 8. Par? Nekad nedarbojas, jā, labi, 21. par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 IMCO 9 par pret atturas pieņemts, B kompromiss par pret atturas pieņemts, 38 par pret atturas pieņemts, 39 par pret atturas 39. vajag pārbaudīt, sākam balsot. Everybody's voted, votes closed. Beidzam balsot. 26 pār 17 pret. Pieņemts. 40 par pret. Atturas pieņemts. 42 par pret. Atturas pieņemts. Izskatās, pārbaudām. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 43. par. Pret atturas pieņemts. 44 par. Pret atturas pieņemts. 46 par. Pret atturas. Izskatās, ka pieņemts. Pārbaudām. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 22 par 21 pret. Dažkārt es spēju izsekot. 47. par. Pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts.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 148 par pretaturas pieņemts, D kompromiss par pretaturas pieņemts, 59 par 59. Gozesa. Ja jūs esat pirmie. Okay. Right, we're voting 59. 59. par pret atturas noraidīts. Tātad imko 14 par pret atturas pieņemts. 58. par pret atturas pieņemts.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 E kompromiss divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim, bet likās, ka atkal bija kombinācija 22 par 21 pret. Well, probably, probably wrong now. There we are, 22. Jā, tā tas ir 22, 21. 69. Nē, vispirms ir F. F kompromiss par pret atturas pieņemts. 69. par pretsaturas pieņemts 70. par pretsaturas pieņemts 71. par pretsaturas pieņemts. G kompromiss trīs daļās. Pirmā daļa par pretaturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, trešā daļa pārbaudīsim, jo kombinācija likās atšķirīga. Beidzam balsot. 21, 22. Tā tad atkrīt, atkrīt trešā daļā par pret atturas Vai varam pārbaudīt trešo daļu, jo šķiet, ka ne visi nocēla nu roku. Trešā daļa G kompromisā. Beidzam balsot, noraidīts. 20 eh, pār 23 pret noraidīts. Where we going to? 80, 82. Amendment 82. 82. par pret 82. par pret atturas pieņemts, 83 par pret atturas. Izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot, noraidīts. 20 par 23 pret. 84 par pret atturas pieņemts. H kompromiss. Kopā četras daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas izskatās noraidīts. Pārbaudīsim. Voted, votes closed. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts 17 par 26 pret trešā daļa par pret atturas noraidīts, bet pārbaudīsim vēlreiz. Votes closed. Beidzam balsot. Nē, 22 ir par 21 pret, un tālāk ceturtā daļa par pret. Atkal jāpārbauda. Beidzam balsot, 22, 21, pieņemts. Pārējām pie 96. par pretaturas pieņemts. 98. par 98. Es vienu palaistu garām. Nē, 90. Jāiet ir pie 99. 99. par pret atturas pārbaudīsim 99. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 pār 22 pret. I kompromiss par. Pret atturas. Pieņemts. 104. par pret atturas. Pārbaudīsim. 104. grozījums. One more to vote if you're voting. Vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot. 21, 21 atkrīt. J kompromiss par pret atturas pieņemts. K kompromiss par pret atturas pieņemts. L kompromiss par pret atturas pieņemts. M kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tālāk IMCO 19. IMCO 19 par pret atturas pieņemts. 120. par pret atturas pārbaudām 120. Beidzam balsot. Pieņemts. N kompromiss par pret atturas pieņemts.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 Ordināla teksts 24. punkts pārpretaturas pieņemts. Citējums numur 1 līdz 14. blokā par pretaturas e, pieņemts. Te kompromiss par pretaturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pārbaudām ceturto. Everybody's voted, votes closed. Beidzam balsot, pieņemts. 22 pret 21. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts B apsvērumā par pretaturas pieņemts, sākotnējais teksts C apsvērums par pretaturas pieņemts, Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. U kompromiss par pret atturas pieņemts. V kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. Dubult vai kompromiss par pretaturas pieņemts. 16. grozījums par pretaturas pieņemts. 16. Nē, es domāju 18. 16. ir šeit. Es vienkārši nepareizi skatījos, saka priekšsēdētājs. 17. grozījums par pretaturas pieņemts. Un liekam uz balsojumu tekstu kopumā, elektroniskā veidā sākam balsot. Right. Everybody's voted. Votes closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 21 par. Neviens nav pret 22 atturējās. Bet vēl aizvien tas nozīmē, ka teksts ir pieņemts. Paldies! Paldies referentam! Citu jautājumu nav. Nākamā sanāksme notiek pirmdien 8. oktobrī 2003. Paldies!